Mongolia. Cari colleghi del Cienījamie kolēģi no lielā valsts eh, Hurāla, dāmas un kungi, draugi, eh, man tas ir liels gods un eh, privilēģija vadīt šodien 13. Eiropas Savienības Mongolijas parlamentāro tikšanos. Un uh, gribētu paust savu prieku, ka esat šodien mūsu viesi. Un uh, man arī prieks, ka uh, Eiropas ēkas un Eiropas parlamenta apmeklējums bija jums interesants, un tas parāda mūsu vēsturi un visus tos konflikts un diktatūras, ar kuriem saskārusies Eiropas Savienība. Tās ir vietas, kas simbolizē sarežģīto ceļu. Uh, kas Eiropas Savienību ir novedis pie tā, ka mēs esam izveidojuši kopīgas institūcijas arī Eiropas parlamentu un kas pauž visu pilsoņu vēlmes. Esmu lepns būt Eiropietis un tā ir mūsu vēsture. Arī mums, protams, ir savas problēmas un šodien Lielbritānijas referendums to labi parāda, bet mums vienmēr ir bijusi šī spēja Eh, no visa iziet eh, vēl stiprākiem un eh, katru reizi, kad esam saskāršies problēmu, mēs dzīvojam mierā. Pirmo reizi mūsu Eiropas vēsturē. Eiropai ir bijusi un ir uh, kopīga valūta, centrālā banka, mums ir Eiropas uh, diplomātskais dienests un uh, mums ir kopīgas patērētāju, vīdes, lauksaimniecības, zivsaimniecības politikas, mums ir kopīgs tirgus, mums ir kopīga telpa, kas ļauj strādājošo un kapitāla un pakalpojumu brīvu apriti. Mums ir arī ārpolitika, kas ir koordinēta un saskaņota. Mūsu uzdevums ir uh, attīstīt pēc iespējas labākas uh, attiecības ar uh, Mongoliju, un šodien ir 13. reize, kad tiekas mūsu parlamentu pārstāvi. Tā ir ļoti svarīga diena, un tas tikai parāda, cik savstarpēji apusē mēs esam apņēmības pilni, nopietni strādāt. Eh, es ceru, ka mūsu dialogs būs eh, auglīgs un eh, pārnāsim daudz jautājumus. Mūsu ekonomisko un tirzniecības attīstību, attiecību attīstību runāsim un gribu atgādināt, ka Mongolija ir viena no tām Āzijas valstīm, kas ir parakstījušas partnerības un sadarbības līgumu ar Eiropas Savienību. Mēs runāsim šodien arī par drošības jautājumiem, par jūsējo un Eiropas, kuru apdraud fundamentālisms un ekstrēmisms. Runāsim arī par uh, sadarbību ar Centrālo Āziju, kur ir daudz dažādu iespēju. Mums ir jādomā arī par vidi. Uh, Do, runāsim arī par vardarbības eh, novēršanu, īpaši pret eh, bērniem, kas ir eh, smaga problēma, kurai mums ir jāstājas pretī ar stingriem lēmumiem. Kā itālis, man ir ļoti, jūtos ļoti tūs Mongolijai un jāatzīmē, ka mani fascinē jūsu vēsture, kas uh, Un gribu paust lielu cieņu jūsu civilizācijai. Un jūsu valstī ir vairākas UNESCO kultūras un vēstures mantojumā iekļautas vietas. Karkoruma, kas ir Čingishana laiku galvaspilsēta 13. un 14. gadsimtā. Tur ir vairāki, vairākas vietas ar gravējumiem un ierakstiem Klintīs un uh, Tas eh, viss ļoti labi raksturo eh, tūkstošiem gadus eh, ilgo attīstību, kāda ir bijusi 12 tūkstošu gadu laikā. Tas viss atspoguļojas arī Mongolijas pašreizējā dzīvē, un jūs varat būt lepni ar jūsu identitāti. Un eh, arī jūsu valstī priekšā ir izaicinājumi, jums ir jāstrādā pie demokrātijas, pie arī ekonomiskā situācija ir nedaudz sarežģīta, jādomā, protams, arī mm, par sadarbību ar jūsu kaimiņiem, gan aizsardzības, gan kultūras ziņā, veidojot tādu spēcīgu kopīguma sajūtu. Mēs eh, labi zinām, ka eh, šie izaicinājumi ir daudz un dažādi. Mēs zinām, ka Eiropa ir un būs vienmēr jūsu pusē. Mēs uh, esam vienmēr atvērti, jūs uzņemt, gribu sveikt jūs visus. Šodien mēs runāsim par ļoti daudz ko. Mēs runāsim par tādu vispārējo kontekstu, ka, kas raksturo šo globālo pasauli. Mums ir nepieciešams būt vienotiem un nevienu mēs nedrīkstam atļauties atstāt ārā. Padomāsim par tādām vietām kā Ziemeļkoreja, Afganistāna, Hongkonga, Jēmena. Tātad tās visas ir cietušas no teroristu uzbrukumiem, un mums tātad ir jāstrādā pie visām šīm sadarbības līnijām. Un jūsu klātbūtne raksturo, ka mēs visu to arī varēsim darīt kopā. Es eh, sveicu eh, jūsu delegāciju eh, šeit, Eiropas parlamentā. Paldies par jūsu līdzdalību. Šeit ir klāt kolēģi, kas piedalījās arī iepriekšējā delegācijas sanāksmē, kas notika, mm, kas bija ļoti veiksmīga. Mm, sveicu un pateicos Tatjānai Ždanakas kundzei un paldies viņai par to, ko viņa veica iepriekšējās delegācijas eh, sastāvā. Un eh, došu tagad vārdu savai kolēģei Navan Jundeņģin kundzei un tā tad eh, dod viņai vārdu. Uh, thank you very much. Lielas paldies. Filmas. Paldies, Fulvio Matučelo kungs! Paldies jums kā delegācijas vadītājiem un Eiropas parlamenta deputātam. Man ir ārkārtīgi liels gods un prieks, ka esam tik laipni uzņemti šeit Eiropas parlamentā. Īpaši to darīja vicepriekšsēdētājs un delegāciju vadītājs Centrālāzijas, um, attiecībām ar Centrālāzijas valstīm. Man un manas delegācijas pārstāvjiem ir ārkārtīgi liels prieks, ka varam būt šeit Briselē un ka es varu nu, būt līdzpriekšādātāju šajā, šajā 13. sanāksmē starp Lielo korālu un Eiropas parlamentu. Vēlamies teikt jums paldies, paldies jums visiem par to, ka tik labi sagatavojāt šo sanāksmi šo tikšanos šodien, un tā, ceru, ka tā tiešām būs veiksmīga. Šodien labprāt uzsāksim atklātas un auglīgas diskusijas ar jums par daudziem un dažādiem mūsu divpuspējās sadarbības aspektiem, kā arī, zin, labprāt apmainīsimies ar viedokļiem par dažādiem reģionālas un starptautiskos jomas jautājumiem. Kā Marta Čelokungs teica savos ievadvārdos, Mēs, protams, pieskarsimies ļoti daudziem tādiem jautājumiem, kas ir kā problēma, jautājumi, izaicinājumi mūsu priekšā, kas saistīti ar demokrātijas stiprināšanu, kas saistīti ar starptautisku drošību, sadarbību ar kaimiņiem, sadarbību ar mm, plašākā mērogā, cīņu pret vardarbību pret sievietēm un bērniem un tā tālāk. Ir ārkārtīgi daudz tādu tēmu, ko mēs ietversim šīs dienas diskusijās šopēcpusdienu. Vēlos iepazīstināt jūs ar mūsu delegācijas eh, pārstāvjumu Tirbištaugas kungs. Ir parlamenta loceklis. Viņš ievēlēts nu jau ceturto reizi parlamentā. Tā tad ir ļoti pieredzējis cilvēks Mongolijas parlamentā. Viņš bija arī premjera vietnieks un strādāja kā Eh, Mongolijas vēstnieks Vācijā savulaik. Viņam tāpat, viņš tāpat ieņēmis dažādus ministra amatus, piemēram, rūpniecības ministrs viņš ir bijis, kā arī dzen lauksaimniecības ministrs. Mm, tad vēl man kolēģe. Arī dzen ir parlamenta locekle. Viņa strādā sociālo lietu komitejā un tāpat arī pastāvīgajā starptautiskās drošības komitejā darbojas. Viņa savulaik bija izglītības ministre un mm, un pusotru gadu pavadīja kā izglītības un sporta ministre. Tālāk man blakus sēž ministru padomnieks Altangerel. Viņš savukārt vada Mongolijas vēstniecību Briselē. Arī Džambals Urenkungs ir šeit, un viņš ir Mongolijas pārstāvniecības vadītājs Eiropas Savienībā. Kopš Mongolija uzsāka neatkarīgu ārpolitiku 90. gados, tā ir centusies izveidot ciešas attiecības ar um, citām valstīm, ne tikai saviem diviem kā, lielākajiem kaimiņiem. Eiropas Savienība ir, tā teikt, mūsu trešais lielais kaimiņš. Um, priecājamies būt šeit un priecājamies, ka tiekam tik mīļi uzņemti. Eiropas parlamenta iesaista uh, tīpaši sadarbība šīs delegācijas ietvaros, ir bijusi ļoti nozīmīga. Tā ir padziļinājusi ciešās attiecības starp Mongoliju un Eiropas Savienību. Tāpēc uzskatām šo starpparlamentāro tikšanos par ārkārtīgi nozīmīgu platformu, lai apmainītos ar informāciju un viedokļiem, uh, lai sniegtu jaunāko informāciju par, ār, par eh, ārlietām, par iekšlietām un jautājumiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi abām pusēm. Ar nepacietību gaidu iespēju turpināt šo mm, lielisko diskusiju. Būs mums, domāju, ļoti plašas, tādas mm, detalizētas diskusijas. Paldies, godātais līdzpriekšādātāji! Allora io... Mm, paldies! Es, eh, protams, aicinu mūs apstiprināt eh, darba kārtību, apstiprinam arī 12. Eh, starpparlamentārās sanāksmes protokolu. Ja nav nekāda iebilduma, tad, protams, to apstiprinam. tu Paraguay? Okay. Allora, iniziamo la ah, nostra. Tagad uzsāksim diskusijas. Eh, Eiropā šodien ir daudz eh, dažādu izaicinājumu, kam jāpievērš eh, uzmanība. Brexits. Tāpat ir, mēs turpinām atgūties no finanšu krīzes, mums ir izaicinājumi saistībā ar imigrantu uzņemšanu, tāpat jādomā par izaugsmi un pieauga nacionālistiskas izpausmes dažādās valstīs. Tātad Brexits, jāsaka, situācija joprojām ir ļoti neskaidra, šodien notiek vēlēšanas Lielbritānijā, un, nu, tad redzēsim, kas notiks. Ja nebūs eh, risinājums, tātad bezvienošanās Brexits ir iespējams, eh, nu, jebkurā gadījumā eh, uzņēmumi, analītiķi un mēdīji brīdina pār ļoti spēcīgām negatīvām sekām, kādas šādā gadījumā varētu būt Eiropas Savienībai un tīpaši apvienotajā karalistei. Un eh, Lielbritānija eh, bez vienošanās gadījumā, nu, tur būs ļoti liela ietekme tādā gadījumā uz eh, cilvēku ikdienas dzīvi saistībā jau ar uzņēmē darbību, tāpat varētu būt zāļu iztrūkums slimnīcās un tā tālāk. Jaunā komisija uh, un uh, komisijas uh, ir stājusies spēkā, ir apstiprināta jauna uh, komisijas vadītāja, un pirmo reizi liberāļi ir kļuvuši par tādu neatņemumu elementu vairākumu nodrošināšanā. Un, protams, ka jāatzīmē, ka arī eiroskeptiskās partijas tomēr tāpat laikā palielina savu ietekmi. Arī Itālijā mums ir notikusi šī valdības vairākuma izmaiņa. Uh, pēc 2018. gada vēlēšanām un eh, partija, kas ir kritiska attiecībā uz Eiropas Savienību, šobrīd ir opozīcijā. Francijā arī notiek eh, jauni protesti, pieaug spriedze, bija dzeltno vestu eh, protesti, kas uh, destabilizēja valsti. Tāpat Spānijā un Rumānijā ir notikušas vēlēšanas, tur tiek eh, veidots jaunas valdības, bet pagaidām ātri, pa, par ātrums vēl izteikt kādus eh, vērtējums. Tālāk, eirozonas krīze arī vēl nav beigusies, un jaunākie dati attiecībā uz Vācijas izaugsmi negatīvu, un arī Itālijā ir Eh, samazināt izaugsmu centrālajai bankai. Arī tagad nesen apstiprinājām jaunu priekšsādātāju, un eh, tur varētu būt zināmas izmaiņas attiecībā uz Eirozonas pārvaldību no Frankfurtas puses. Es tagad gribētu lūgt savu kolēģi, eh, kā iesaistīt deputēs līdzi atvestos atbraukšos kolēģus. Uh, pastāstīt par to, kāda ir ekonomiskā situācija jūsu valstī un kāda ir situācija pirms vēlēšanām, kas notiks jūsu valstī 2020. gada jūnijā. Tātad kāda ir situācija un kādā veidā jūs paredzat veikt konstitucionālo reformu attiecībā uz vēlēšanu sistēmu un vispār valdības struktūru. Uh, uh, since the very Kopš 12. tikšanās Ulambatorā, Mongolijā, esam veikuši virkni grozījumu likumos un tiesību aktos. Nesenākie grozījumi bija grozījumi konstitūcijā, un līdzpriekšētātais pareizi jau atzīmēja, ka konstitūcija bija tas pirmais demokrātiskais instruments, kas tika pieņemts 13. janvārī vēl 1992. gadā. Un kopš tā laika ir pagājuši 27 gadi, kad nebija nekādu grozījumu. Un 65 no 76 vietām parlamentā uh, Mm, bija vienai partijai, un līdz ar to tā bija tā, tāds valdības var, vairākums, un tāpēc mēs varējām nākt klajā ar šādiem grozījumiem konstitūcijā. Tiešām apstākļi politiski bija ļoti labvēlīgi tam, un līdz ar to grozījām konstitūciju šogad. Kopš veiktiem grozījumiem, mm, nu, da, Pie šiem grozījumiem strādāja ne tikai parlamentārieši, bet par to plašā mērā diskutēja arī pilsoniskā sabiedrība, akadēmiķi, pētnieki un tā tālāk. Mums bija ļoti plašas diskusijas, kas faktiski ilga gandrīz divus gadus visā valstī. Beigu beigās parlaments apstiprināja konstitūcijas grozījumus. Tas notika pavisam nesen, burtiski 14. novembrī. Un šobrīd, nu, kā jūs saprotat, līdz ar to ir pagājis tikai knapi gads kopš šiem grozījumiem. 26. novembrī. Faktiski tā ir mūsu nu, valsts, tie ir valsts svētki, un tieši tad Mongolijas prezidents parakstīja un ratificēja šos grozījumus, tie stāsies spēkā ar nākamā gada māju. Grozījumu konstitūcijā izstrādāt ar mērķi spēcināt uh, likumdošanas uh, atzara atskaitīties spēju, uzlabot procesus, tāpat var uzlabot arī izpildvars atskaitīšanās spēju, pārliecināties, ka tiesu sistēma ir neatkarīga un ka tiek atbalstīta vietējās administrācijas sistēma. Jāsaka, grozījumu bija daudz, gandrīz 30% konstitūcijas teksta tika grozīts. Nu, tā, tā, tā ļoti pozitīvi varam raudzīties uz šo attīstības posmu pēdējos 27 gados. Lielais kurāls tāpat arī pieņēma tiesību aktu, ar ko tiek mainīts likums par prokuratūru, likums par korupcijas apkalo, apkarošanu un likumu par tiesnešu juridisko statusu šī gada martā. Grozījuma rezultātā iespējams apturēt darbību eh, un attiecībos prokuroriem un tiesnešiem eh, kad tajos gadījumos, kad tiek konstatēta korupcija pēc nacionālās drošības izmeklēšanas rezultātiem. Protams, ka šie tiesību akti tika pieņemti ar prašām dis plašām diskusijām. un pēc grozījumu veikšanas mēs ceram, ka tiesu sistēma tiešām būs labāka. Kas attiec uz ekonomiskajām prognozēm Mongolijā? Mongolijas valdība guva plašus panākumus, eh, panākot to, ka valsts iziet no ekonomikas krīzes, makroekonomiskie rādītāji ir kļuvuši pozitīvāki. Pagājuši gadu ekonomikas izaugsmas rādītājs sasniedz 7,2%. Un šī gada pirmajā pusē šis skaitlis paradīja, palielinājās līdz 7,3% un 0,7 vienības mm, līdz 7,7 triljoniem vērtībā. Tugreku. Līdz ar to pagājušajā gadā valdībā bija arī fiskālais pārpalikums pirmo reizi kopš, nu, krietna laika, tātad pēdējos 5-6 gadus tā nav bijis. Eh, Plānotie projekti, piemēram, celtniecībā un infrastruktūrā, tiek īstenoti, piemēram, naftas pārstrādes fabrikas, centrālā ūdens attīrīšanas iekārta, dažādi veidi ceļu projekti, kas kopā spēcina ekonomikas izaugsmi. Starptautiskās kredītreitinga aģentūras, tādas kā Moody's, Standards and Poor un Finch, ir uz, ir grozījuši reitingu Mongolijai, atzīmējot šo fiskālās disciplīnas uzlabojumu. Parādu samazinājums līdz 2021. gadam ir noticis un arī ārēja resursi pieauguši. Ir pieaugušas arī tiešās ārvalstu investīcijas Mongolijā ir uzlabojušās uzņēmēja darbības attiecības un, un Mongolijas ticamība nacionālo un starptautisko uzņēmumu acīs. Tiešās ārvalstu investīcijas ASV dolāros sasniedza 1,31 miljārdu šī gada pirmajā pusē un tas ir 6,4% punktus vairāk. Tas ir palielinājums salīdzinot ar šo pašlaiku periodu pagājušajā gadā, kad bija tikai 1,23 miljārdi. Kad paraugāmies uz tādām valstīm, uz citām valstīm, piemēram, Kanādu, tad jāatzīmē, ka Kanāda šobrīd kļūst par vienu no lielākajiem investoriem valstīm, pēc tam Japāna, Singapūra, Šveica, Vācija, Itālija pēc tam tūlīt tālāk, Beļģija, Francija, Nīderlanda. Tiešās ārvalstu investīcijas sadalot pa sektoriem konstatējam, tas ir summas ASV dolāros. 914,6 miljardi tika investēti uh, ehm, kalnrūpniecībā. Um, aptuveni 70% tātad. ASV dolāros 120 miljoni savukārt vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektorā. 81,9 ASV miljonu ASV dolāru savukārt apdrošināšanas sektorā. Apmēram 6%. 32,9% celtniecības sektorā Tas ir arī 2,5% pieaugums, ne, es atminēju, procents no kopējām investīcijām. Kopējais maksājumu līdzsvars un bilance bija pozitīva. Pirmo reizi, kā jau teicu, kop, kopš pēdējiem sešiem gadiem. Un tas ir būtisks uzlabojums, ja salīdzinam to ar attiecīgo mm, laika periodu pagājušajā gadā, kad tika identificēts deficīts ārlietu tirdzniecības, ap, ārējās tirdzniecības apjoma arī dzen ir pieauguši. Ja salīdzinām tos ar pagājušā gada skaitļiem, tad tiešām rekordaugsts skaitlis šoreiz Mongolijai. Tomēr tirniecības apjomu pieaugums minerālu jomā padara ekonomiku vairāk pakļautu riskiem tajos brīžos, kad mainās preču, preču cenas. Līdz šī, šī gada pirmā pusgada beigām kopējais eh, tirnezības apjoms bija 6,83 miljonu ASV dolāru. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tirnecības apgrozījums ir pieaudzis par 7,8%. Vērtības ziņā tas aptuveni atbilst aptuveni 500 miljonu, 500 tūkstošiem miljonu. Tas ir 10% pieaugums eksportā 3,94 miljārdi dolāri, un savukārt importa apjoms pieaudzis par 4,9%, kā rezultātā ir pozitīva tirniecības bilance. Ja paraugāmies uz eksporta struktūru, tad aptuveni 84% visa eksporta ir minerāla resursi. 7% aptuveni tekstilizstrādājumi. Un 5% zelts. Tātad esam lielā mērā atkarīgi tieši no minerālu resursiem, arī eksporta ziņā. Ja runājam par importu, tad importējam gandrīz no 140 valstīm preces. Eh, imports no Krievijas ir, eh, jāsaka, procentuāli visapjomīgākais. Jo no nu viņiem importējam naftu, gāzi, benzīnu. Šī iemesla pēc arī ir tik liels īpatsvars tieši importam no Krievijas apmēram 31%, 31,8% pat faktiski ir imports no Ķīnas, jo savukārt Patēriņa preces lielākoties nāk tieši no šī lielā kaimiņa. 10% importa nāk no Japānas un 4,6% no Dienvidkorejas. Ja runājam par Eiropas tirgu, tad importējam 3% eh, no visām kopējām importu precēm no Vācijas pārsvarā. importa apjomos. Konstatējam to, ka 21% faktiski saistīts ar dažādu smago mašinēriju, mehāniku, tāpat arī rezerves daļām. Importējam arī ļoti daudz dzīvnieku un augu izcelsmes pārtikas produktu. Ir ja tīpaši no, e, no Eiropas tirgus. Kalnrūpniecības sektors visdrīzāk joprojām būs tas nozīmīgākais Mongolijas e, tautsēmniecībā vidējā termiņā, ņemot vērā īpaši Oitala reģionu, kas ir tas lielākais e, reģions, un tur jāsaka, e, šai sektorā kopumā paredzēta arī tālāk attīstība vēl citos reģionos. Rūpniecības un transporta pakalpojumi arī attīstās, it īpaši nodrošinot saiknes un savienojumus starp šīm kalnrūpniecības punktiem. Protams, ka ir nepieciešams tautsemniecību dažādot, diversificēt, tāpat arī diversificēt eksporta mērķu valstis, tā lai nodrošinātu, ka ekonomikas izaugsme ir ilgtspējīga. Mongolijas valdība pieņēma Mongolijas eksporta programmu pagājušā gada septembrī, lai veicinātu uh, ražošanu un eksportu citos sektoros, nevis tikai kalnrūpniecībā. un kad runāju par, piemēram, minerālu eksportu, tad tiešām arī šai gadījumā nepieciešams ek e, dažādot šo tautsemniecību tā, lai mēs nebūtu tik lielā mērā atkarīgi tieši no kalnrūpniecībā saražotā eksporta attīstības programma lielā mērā saistīta ar ārvalstu investīciju piesaisti, bet arī privātā sektora piesa investīciju piesaisti un eh, attīstības veicināšanu lauksaimniecības sektorā un citur. Kas attiec uz lauksaimniecību, Mongolija šobrīd jāsaka um, ir ar labām prognozēm. Konstatējam, ka Eiropas Savienība, kas ir mūsu partneris šajā jomā, var mums daudz palīdzēt, ir ja tīpaši veicinot uh, eksportu tieši šajā nozarē un vieglajā rūpniecībā tāpat. Te varam apvienot centienus ar Eiropas Savienību, piedāvāt, nodrošināt tehnoloģiju apmaiņu, zināšanu un prasmi apmaiņu. Mongolija var piedāvāt izējumu materiālus, resursus, cilvēku kapitālu visus spēkus apvienojot, varam, piemēram, tādā veidā dažādot šo eksporta īpatsvaru un samazināt to par labu, piemēram, citām valstīm. Tātad ne tik daudz uz Dienvidāzijas valstīm. Tāpat arī esam apņēmušies īstenot eh, pārvaldības principus, esam parakstījušies daudzpusējas pārvaldības sistēmas arī nodokļu jomā, uzņemušies saistības. Um, šai ziņā arī Parīzē šogad. Šobrīd strādājam pie daudzpusējas konvencijas par savpusējās administrācijas jautājumiem nodokļu lietās. To nu pat ratificēja Mongolijas parlaments. Thank you. Grazie. Liels paldies! Eh, jā, eh, Mēs eh, šeit runājam par ietvaru, kas ehm, nodrošina, nosaka ekonomisko sadarbību ar jūsu valsti. Es gribēju arī uzdot dažus jautājumus par ekonomisko situāciju un ņemot vērā, ko jūs arī teicāt, jūs akcent, jūs runājat par tiesu sistēmas reformu un gribētu jautāt, vai eh, šis eh, likums kaut kādā veidā šī izmaiņa nevarētu apdraudēt eh, tiesu sistēmas neatkarīgumu. Un kā uz to raugās valsts? kāda ir Ķīnas ekonomikas ienākšanas, nu kāds ir šis Ķīnas ekonomikas ienākšanas īpatsvars Mongolijā un kādas ir jūsu saiknes attiecības ar Trumpa administrāciju. In terms of the judicial... Runājot par tiesu sistēmu, mēs esam ļoti demokrātiski valsts un Mēs e, īstenojām e, tiesu sistēmas reformu pirms kādiem pieciem, sešiem gadiem, bet e, tas galvenokārt izpaudās kā algas tiesnešiem, prokuroriem un citiem, kas strādā šajā sektorā. Šie konstitūcijas grozījumi kurus mēs izdarījām pirms apmēram mēneša, nu, tad atbilstoši tiem tiesu sistēma kļūst pilnībā caurskatāmīga un neatkarīga no jebkādām politiskajām partijām vai uh, varas uh, struktūrām. Ir uh, trīs galvenās jomas tiesību sargājošajā sistēmā, kurās, es varētu teikt, mēs esam panākuši tādu ļoti pozitīvu dinamiku. Pirmā ir tās, ka tā tad eh, augstākā tiesiskuma padome vai tiesu padome, to agrāk nozīmēja prezidents, bet eh, tagad tā netiek nozīmēta, bet eh, to tagad nozīmēs izvēlēs Mongolijas parlaments. Un uh, Eh, tur būs pārstāvji tātad no tiesnešiem, tātad trīs būs tiesneši, trīs personas eh, būs no pētniecības eh, centriem, akadēmiskām aprindām un vēl trīs pārstāvi mm, būs no profesionālām nevalstiskajām organizācijām. Tātad šī augstākā tiesu padome būs ļoti, ļoti caurskatāma, ļoti neatkarīga, neatkarīga no jebkādas politiskas ietekmes. Tātad tā ir pirmā lieta, ko skār šie konstitūcijas grozījumi. Otra lieta eh, tiesu sistēmai būs eh, uzraudzības, uzraugoša struktūra, un arī eh, šajā struktūrā būs deviņi cilvēki, un šos deviņus cilvēkus uh, izvēlēsies, nozīmēs eh, līdzīgā veidā viens, teiksim, no parlamenta, viens eh, pārstāvēs prezidentu, viens eh, pārstāvēs akadēmiskās aprindas un būs arī no nevalstiskām organizācijām. Tātad šī uzraudzības un kontrolas komiteja darbosies e, gadījumos, teiksim, ja kāds tiesnesis nav darbojies adekvāti, tad e, šī uzraudzības komiteja struktūra viņiem tad būs teikšana un viņi tad var e, attiecīgi atbrīvot, pat atbrīvot tiesnesi no viņa amata, no pienākumiem. Nu, tā ir tāda otra pozitīva lieta, ko mēs panākam ties, ties, ties, tiesu sistēmā. Tālāk, trešām kārtām šie grozījumi konstitūcijā nozīmē, ka uh, Eh, tiesneši strādās eh, balstoties uz geogrāfisku kritēriju. Agrāk tas bija balstoties uz eh, provincēm, bet tagad tas viss darbosies vairāk balstoties uz šo geogrāfisko atrašanās vietu, tā ka dažkārt manai provincei, es esmu no Salēna provinces, teiksim, divi tiesneši tur būs, Tātad eh, tas būs šis geogrāfiskais tuvums eh, pilsoņiem, iedzīvotājiem, lai risinātu tiesvedību. Par Ķīnu jūs uzdevāt jautājumu. Jūs jautājāt par eh, Ķīnas ietekmi. Protams, Ķīna ir mūsu galvenais ekonomiskais partners un uh, 65,62% kopējais, no kopējā mūsu iekšējās ārējās tirdzniecības apgrozījuma aiziet uz Ķīnu, saistās ar Ķīnu. Ja mēs skatāmies uz eksportu un importu rādītājiem, Ķīna eksportē uz Mongoliju vairāk kā 3 miljārdu ASV dolāru apmērā. Eh, tātad dažādus produktus eh, mēs eh, importējam, tātad Mongolija importē daudz mazāk, kas ir apmēram 921 tūkstots miljoni. Mongolija importē arī importē dažādas preces. Tad, kad mēs skatāmies uz šo sadalījumu Mongolijas produktiem, kas aiziet uz ārvalstīm, nu tad uz Ķīnu apmēram 31% aiziet. Runāt par importu apjomiem un runāt par Ķīnu. mums ir jādara kas vairāk, un šī iemesla pēc mums ir nepieciešams eh, dažādot savu ekonomiku un eh, vairāk, mm, teiksim, eh, ievest no Ķīnas un Krievijas, bet arī no mm, trešajām valstīm. Un šai ziņā mēs jau izvēršam programmas arī ar Eiropas Savienību, lai samazinātu atkarīgumu no ārējās tirdzniecības eh, un tieši ar eh, precēm no Ķīnas tirgus. Tālāk runājot par eh, ASV prezidentu. Tātad jūs uzdevāt jautājumu. Mūsu premjerministrs eh, pagājušā gadā eh, bija oficiālā vizītē Amerikas Savienotajās valstīs un eh, toreiz Toreiz viņi nāca klajā ar kopīgu paziņojumu par uh, saiknēm par attiecībām starp ASV un Mongoliju. ASV ir eh, arī ļoti būtisks partners, trešā valsts, un eh, attiecībā uz ASV mēs cenšamies eh, panākt vilnas produktu Uh, eksportu uz Amerikas uh, ASV tirgu un uh, cerams, ka mums tiks noslēgt vienošanās ar šo valsti un cerams, ka mēs arī kašmir izstrādājumus un austus izstrādājumus eksportēt uz Ameriku. Papildus tam visam mums ir tūkstošgadas Eh, izaicinājumu, tāds kā mm, saraksts. Un jāsaka, tas jau tiek otrais eh, veidots. Pirmo reizi um, tur bija vairākas ekonomikas programmas, bet eh, šoreiz tā ir mūsu centrālā mm, ūdens attīrīšanas sistēma Ulanbatorā, mūsu lielākajā pilsētā. Tā tad arī tas tika darīts ar šo tūkstošgadus eh, izaicinājumu mm, projektu palīdzību. Jā, paldies. Mēs zinām, ka ekonomiskā situācija un eh, investīcijas eh, nav īpaši mm, tāds atbalstošs jūsu valstī ārvalstu investoriem. Gribētu jautāt, kādi ir jūsu pasākumi, lai aizsargātu ārvalstu investors? Un Jā, jūs atļaujat, gribētu uzdot jautājumu arī vēstniekam, lai viņš izteiktu savu viedokli par mm, eventuālajām grūtībām, kādas varētu būt eh, grūtības šiem mm, ārvalstu investoriem un eh, nu, arī attiecīgi par iespējām, kādas varētu meklēt Mongolijā. Un uh, Uh, Eiropas eh, Savienības vēstnieks Mongolija arī piedalīsies šajās debatēs, bet uh, tagad es gribētu dot uh, vārdu kolēģei un tātad lūkšu ieskicēt šo ietvaru, kāda ir situācija ar ārvalstu un Eiropas investīcijām Mongolijā. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Paldies, Priekšsēdētāji, paldies. Jūs jau zinat, ka esmu kopš novembra pagājušajā gadā strādājis, esam runājuši par investīciju klimatu un to prognozējumību. Tas ir bijis mūsu darba lokā. Bija ļoti daudz kontaktu ar uzņēmē darbības vidi, ar uzņēmumiem, kas no, ir ārvalstu investori Mongolijā. Un tad esam sazinājušies ar, nu, kas īstenībā nu, veic tur Eiropas kapitālu. Investori darbojas ar Eiropas banku sistēmas palīdzību, MVU tieši tāpat arī jau ir nodibinājuši klātbūtni Mongolijas tirgū zinām laiku. Kā arī dzen ir tādi Mongolijas uzņēmumi, kas cieši sadarbojas ar Eiropas uzņēmumiem, nodrošinot eksportu uz Eiropas vienoto tirgu un trešām valstīm. Ar Eiropas uzņēmumu atbalstu programmām. Šie uzņēmumi ir lūguši izveidot Eiropas tirniecības kameru Mongolijā. Šāda, un kopš 9. septembra tā tas arī ir noticis. Ir sagatavots provizoriskais dokuments par sistēmiskiem jautājumiem, problēmu jautājumiem, kas identificēti tirdzniecības jomā un investīciju jomā Mongolijā. Nu, piemēram, pastāv bažas pārsvarā trijās jomās, trīs kategorijās tās var sadalīt. Pirmām kārtām spēles noteikumu maiņa investīciju periodu laikā, kas pārsvarā saistīts ar no sākotnējo investīcijas nolīgumu ievērošanu, un tādi ilustratīvi piemēri, mm, piemēram, ar jūtalu uzņēmumus, kalnrūpniecībā, atjaunīgo vēju un saules enerģijas resursu jomā, kā arī MVU uzņēmumos, kas nav tik ietekmīgi, bet kas ir novatoriski savā darbībā. Tātad radoša rūpniecība, preču ražošana un tā tālāk. Nu, tātad šī neprognozējumība attiecībā uz sākotnējā investīcija nolīguma ievērošanu. Tas, tas bija pirmais problēma jautājums, kas tika minēts no uzņēmuma puses. Otrā problēma lieta bija atsevišķi nodokļu jautājumi, atsevišķi tad patvaļīgi nodokļu uzlikšanas lēmumi īstenojošajās aģentūrās. reizēm arī vienpusēji kontroli no valsts kontrolas inspekcijas. Un trešām kārtām, kas nav maz svarīgi, biežās izmaiņas institucionālajā kapacitātē, partneriestādēs, valdībā, ministrijās, aģentūrās un citur. Nu, tādā ziņā, ka nomainās personāls un nav šī turpināmība saziņā. Pēdējā laikā ticis identificēts arī ceturtais problēma lokus sistēmiskā ziņā no Eiropas uzņēmuma puses. Un tas ir tā, un tā ir tāda uh, mazāk uzticēšanās tiesu uh, sistēmai, kad runa par komerc strīdiem un prāvām. Eiropas biznesa asociācija ir gatava mm, sēsties pie sarunu galda ar attiecīgiem lēmumu pieņēmējiem Mongolijā, apspriest iespējas virzīties uz priekšu uzņēmē darbības vīdes uzlabošanas ziņā. Tāpat arī notiek darbība pie Mongolijas investīcijas klimata prognozējums uzlabošanas. Mēs sazinamies arī ar plašiem citiem potenciāliem investoriem. Uh, Bet, nu, ņemot vērā, protams, ka finanšu krīzi pasaulē, nu, šāda veida potenciālo investoru uz, nu, tātad rīcība ir daudz piesardzīgāka un līdz ar to nolīguma stabilitāte ir ārkārtīgi svarīga. Nu, lūk, tāds kopsavilkums konsultācijām par uzņēmēju darbības vidi. Var tikai atkārtot vēl vienreiz, ka partnerības un sadarbības nolīgumu ietvaros uzņemtās saistības ir uh, tādas, ko vēlamies pildīt, esam gatavi diskutēt par visām šīm jomām. Un arī šajā Eiropas Cienniecības kamerā, bet arī zan, likumdošanas ietvarā, attiecīgajās komitejās, kas nodarbojas ar šādu veidu jautājumiem. Lielas paldies! Jā, paldies! Jūs runājāt par investīcijām enerģētikā. Mēs zinām, ka ir zināmas grūtības Eh, no ārvalstu investoru puses. Vai tā ir? Jā, galvenokārt šīs grūtības eh, saistās ar eh, Mongolijas elektrotīkla kapacitāti uzņemt šo atjaunoto enerģiju, atjaunīgo enerģiju un Mēs ar palīdzības programmu palīdzību cenšamies iesaistīt šādās darbībās, lai uzlabotu kapacitāti Mongolijas uh, elektrības tīklā, bet ir uh, problēmas, kas saistās arī ar maksājumu sistēmu tiem, kas ir pievienot un kas uh, nav saņēmuši, un tāpat laikā nav saņemts maksājums par piegādāto elektrību. Un te jautājums ir vairāk tīri tarifikācijas un regulācijas komitejas rokās, un mm, tur ir runa par, par vispārējo tarifu sistēmu. Tātad, nu, tur tiek īpaši vērtāts ienākošais, iznā, izējošais, aprēķinot šo cenu, un jāsaka, nu, ka lēmumi tur ir vairāk otras puses e, rokās, vairāk nekā enerģijas ministrijas e, ziņā tas ir. E, gribētu teikt, ka vice priekšsēdētājs Amerikas varētu izteikties arī atbilstošā brīdī ar jautājumiem mūsu kolēģiem, jo mm, debats, protams, ir atvērts un jebkurš var izteikties. Amerikungs. Uh, paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, yes, I will speak in Latvian. Uh, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka mums priekšā ir ļoti nozīmīgs posms, eh, kas saistīts ar eh, jaunā parlamenta piecu gadu, mūsu Eiropas parlamenta piecu gadu kadenci un eh, attiecīgi to iespēju paplašināšanu, kas būtu saistīti ar mūsu draugiem Mongolijā. Un es domāju, ka mums būtu ļoti svarīgi šodien, tātad sekojot līdzi uh, E, tiem notikumiem, kas ir saistīti ar šo politisko procesu reformu, ar e, konstitūcijas procesu reformu, arī e, tātad nostiprināt un attīstīt šīs ekonomiskās attiecības. Ir ļoti būtiski, lai pēc parlamentu vēlēšanām Mongolijā nākošā gada jūnijā mums būtu partneri, kas eh, būtu ieinteresēti sadarbībā ar Eiropas institūcijām un ar Eiropas parlamentu. No savas puses mēs eh, noteikti darīsim visu iespējamo, lai eh, šīs attiecības padarītu maksimāli profesionāls arī politiskajā līmenī. Manā izpratnē būtu svarīgi vēl uzdot varbūt jautājumus Э, kas saistīti, э, kā jau šeit minēju, šo ekonomisko tematiku. Э, kā šodien mūsu draugi no Mongolijas redz tālāko no savas puses, kāda ir nepieciešamā palīdzība jeb sadarbības formas no Eiropas parlamenta, no Eiropas Savienības puses, eh, kas eh, varētu sekmēt eh, nu, šīs attiecības, attiecību paplašināšanu, kāds viņu prāt, ko viņi eh, pirmām kārtām kā prioritāti gribētu saņemt no Eiropas eh, Savienības puses, tieši konkrēti runājot par, eh, par nu, tālākām sadarbības formām, vai tā būtu kāda juridiskā vai ekonomiskā nu, teiksim, prioritāšu grupa. Kas ir tas, E, kas šodien e, būtu būtisks tieši kā Eiropas Savienības atbalsts Mongolijai. Thank you. I ask some questions. Okay, okay. Paldies, jā, tā tad tiek uzdot daži jautājumi. Uh, Mongolija Mongolija ļoti augsti vērtē attiecības ar Eiropas Savienību un uh, tās dalību valstīm. Mongolija uzskata Eiropas Savienību uh, par mūsu trešo kaimiņu un mm, jums ir noteikti ļoti būtiska loma mūsu ārējā politikā. Um, mūs īpaši interesēta sadarbības stiprināšana ne tikai politiskā vai diplomātiskā plāksnē, bet ir ārkārtīgi svarīgi stiprināt mūsu attiecības arī ekonomiskā izteiksmē. Pat ņemot vērā šo geogrāfisko attālumu, esam ļoti tālu, mums tomēr ir e, daudz kas kopīgs. Un Kā jau vēstnieks runāja par partnerības un sadarbības līgumu, mēs uzskatām, ka šis partnerības un sadarbības līgums ir ļoti svarīgs dokuments, kas atvērs jaunas sadarbības iespējas tirzniecībā, finanšu sektorā, rūpniecības politikā, tāpat arī attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem un informācijas tehnoloģijām, zinātni un citām lietām. Eh, šis eh, dokuments eh, tika pieņemts 17, 2017. gadā, un ar tā palīdzību mēs efektīvāk izvēršam šo partnerību un sadarbību Un ārlietu ministrija ir piekritusi katru gadu sastādīt tādu kā rīcības plānu ar konkrētiem punktiem, un tas ir ļoti svarīgi. Un Eiropas Savienībai ir arī ar tirzniecību saistīta palīdzība, ko tā sniedz Mongolijai, tā ka Eiropas Savienība tik tiešām cenšas palīdzēt tiem uzņēmumiem, kuri mēģina eh, uzsākt saikņu veidošanu ar Eiropas Savienību, tās dalību valstīm. Un eh, šie Eiropas Savienības finansētā tirzniecības palīdzība, tā tiek īstenota diezgan veiksmīgi. Mēs esam gandrīz pabeiguši pirmo eh, TRAN projekta sadaļu un cerams, ka mums būs otrā fāze drīz šajā mm, TRAN projektā. Uh, šī tirzniecības uh, palīdzība Mongolijai dos mums iespēju ne tikai meklēt uh, vairāk un citas iespējas izmantot GSP plus schēmu, jo kaut gan GSP plus schēma ir tikusi atvērta Mongolijai jau pirms nu, krietni laika brīža, mēs neko daudz neieguvām no šīs sistēmas, un joprojām ir daudzas lietas, kas ir jādara. Uh, runājot par mūsu produktu kvalitāti, par eh, tāpat arī, lai Eiropas uzņēmumi būtu ieinteresēti mūsu produktos. Eh, nu, tas viss ir ļoti būtiski. Eh, šajā trend projektā tur ir zināmas lietas, Eh, kuras eh, definē, nosaka šis eh, TRAN projekts, konkrētāk runājot, kosmētikas vai smilkšēršķu projekt, produkti, kas tiek iegūti no jaku vilnas un kašmira, tāpat arī ādu, ādas izstrādājuma, ādu miecēšanas apstrādes izstrādājuma. Tā tad ir nepieciešams ne tikai mārketings šiem produktiem, uh, virzienā uz Eiropas Savienību, bet mums ir jādomā par savu produktu kvalitāti un jāapmierina Eiropas uh, tirgus uh, eh, standārti un vēlmes. Nu, tad varbūt tās ir tās iespējas, uh, kur Eiropas uzņēmumi var sadarboties ar mums. Vēl viena iespēja būtu ne tikai GSP plus eh, izmantošana, jo tad, kad mums iepriekš bija eh, notik kopīgā, iepriekšējā kopīgā sanāksme, mēs bija pārsteigti dzirdēt, ka Vietnama, piemēram, daudz uh, ir saņēmusi, viņi lielu ieguvumu ir guvuši, viņiem nav GSP, plus viņiem ir GSP sistēma, bet uh, no nu, mums būtu svarīgi palielināt mūsu valsts kapacitāti un uzlabot institucionālo kapacitāti. Un kā Eiropas uh, vēstnieks uh, Mongolijā norādīja, mums tik tiešām ir nepieciešams institucionālais ietvars, uh, lai tas būtu stabils, jo pretējā gadījumā biežās uh, Um, izmaiņas, valdības izmaiņas institūcijās uh, radīja dažādas problēmas, tā ka, nu, varbūt arī mums ir nepieciešams strādāt pie tā no savas puses un uh, no Eiropas puses arī nepieciešama šāda veida palīdzība, it īpaši runājot par tehnisko palīdzību. Ha. Uh, Maybe yeah. Mr. Tervištaug. Tervištaugas kungs varbūt eh, varētu papildināt, eh, eh, piebilst tam, ko es teicu. Es ārkārtīgi priecājos par šīm interesantajām diskusijām. Ab, ja abi divi līdzpriekšādātāji man ļautu, tad es tiešām arī labprāt pastāstīšu pāris papildu jautājumus un izvērsīšu informāciju par tiem. Pirmām kārtām Mongolija ir valsts, kas, ja tā padomā, atrodas faktiski tā kā starp diviem, divām spīlēm. Nu, nezinu, tā kā tādā, mm, jā, kā tādam riekskodim starp zobiem. Nu, protams, te es domāju abus šos lielos kaimiņus, abus šos lielos režīmus, respektīvi Lielā Ķīna, 1,3 miljārdu nācija, un Ungārija ir tikai 3 miljoni iedzīvotāji, Krievijā savukārt, ja padomājam, 160 miljoni, Mongolijā atkal 3 miljoni tikai. Nu, līdz ar to Mums ir vajadzīgs pamatīgs atbalsts no dažādiem trešiem partneriem, un ASV un Eiropas Savienība ir šo partneru vidū. Mēs arī piedaram pie kādreizējām satelīta republikām. Un esam tādējādi spējuši tepat laikā no, tā, no šīs loka izrautoties attīstīt demokrātiju, esam centušies vedīt draudzīgu politiku, uh, Um, tādas draudzīgas, demokrātiskas kaimiņa attiecības, bet tas nav vienkārši. Nu, piemēram, uh, kādreiz, uh, kādreizajā rietum Vācija bija tāds labs draugs un partneris, uh, toreiz vēl um, šai, šai attiecību veidošanā. Mums katrā ziņā, jāsaka, ir bijusi plaša palīdzība. Tas ir ļāvis attīstīties demokrātijai, cilvēktiesībai, aizsardzībai valstī un tā tālāk. Nu, tā tad domājam, jā, ka Mongolija ir ļoti demokrātiska valsts, bet no otras puses sastopamies ar milz grūtībām tieši ekonomikas jomā. Un, ja ekonomika savukārt neattīstās atbilstīgi, tad, eh, nu, jāsaka, abās pusēs mums esošie režīmi var mums nodarīt pāri. Nu, gandrīz, nu, nezinu, starp tā kā nu, no vil, vilka bēgt uz lāci krist gandrīz. Un līdz ar to mūsu ekonomika, ekonomikas atkarība no abām šīm valstīm ir ļoti liela. Jūs jau dzirdējāt, gandrīz simtprocentīgi. Uh, Faktiski vairāk par 90% mūsu um, ekonomika ir atkarīga no šīm divām lielajām valstīm. Nu, līdz ar to Mongolijas ekonomiskā drošība un politiskā drošība ir ļoti tāds trausls jautājums. Tas nav vienkārši. Šiem asla dēļ mēs slēšam, ka uh, Eiropas sadarbība ar Eiropas Savienību un šīs demokrātiskās attīstības eh, tendences būtu ļoti palīdzīgas mūsu ekonomikai. Un tas tā jau ir bijis, bet nu, mums ir vajadzīga vēl tālāka palīdzība, vēl tālāka sadarbība. Nu, nenoliedzams fakts ir tas, ka šie mūsu šie trešie partneri ir palīdzējuši demokrātiskajai attīstībai. Bet, nu, jāsaka, ekonomikas ziņā ietekme nav tik būtiska. Un, nu, jāsaka, faktiski Mongolija ir ārkārtīgi bagāta valsts, un ne tikai vēsturiski. Mēs taču zinām, tā, ka vēsturiski pasaulē ir divas šīs kultūras, nu, no nomadu kultūra un, um, un citas. Un jāsaka, ka Mongolijā um, šī nomadu kultūra ir bijusi ļoti spēcīga. Un šo kultūru mēs vēlamies arī saglabāt un aizsargāt. Tas nav vienkārši. Tas, protams, svarīgi arī turisma attīstībai Mongolijā. Turisms ir svarīga nozara. Un jāsaka, šī nomadu kultūra nu, tam ir nozīmīga. Bet jūs jau teicāt, ka nu, ir bijis arī tāda kultūras mantojuma izlaupīšana vienmēr. Nu, kā jau teicu, otram kārtām turismam arī ir tādas plašas attīstības iespējas, jums ir bagāta kultūra, bagāta vēsture. Nu, piemēram, Eiropas Savienību eh, mēs eh, labprāt eh, strādātu pie, no arī pie tādām jau izstrādātām precēm. Mēs nevēlamies būt tādi tikai izeivielu piegādātāji, bet ne, vēlamies strādāt pie jaunajām tehnoloģijām, pie jaunajām tehnoloģijām. Mēs esam gatavi piedāvāt preces, um, piemēram, varu mēs uh, sūtām uz Ķīnu. Tā lielā mērā tiek iegūts Mongolijā. Mēs vēlētos labprāt, uh, piemēram, arī pie varu izstrādājumiem strādāt kopā ar Eiropas Savienību. Nu, tad, piemēram, ogles. Jā, ogles arī izēvielu, ko mēs eksportējam. Kašmirs. 30-40% pasaules kašmira piedāvājumu nāk tieši no Mongolijas. Nu, un tas ir arī tāds kašmirs kā izeiviela, kas nāk no Mongolijas. Mums vajadzētu Eiropas Savienības atbalstu, uh, lai varētu uh, veidot tādu pārstrādes nozari Mongolijā, lai mums nebūtu tikai jāeksportē visa šīs izēvielas, jālvielas, tātad izēvielas uz Ķīnu un tā tālāk, bet lai mēs varam uzreiz jau tālāk eksportēt preci ar pievienoto vērtību. Nu, lūk, tādas mūsu vēlmes. Mongolija no Eiropas Savienības labprāt uh, vā, vēlētos saņemt tad, tad jaunas, jaunas eh, domas, jaunas idejas ekonomikas sadarbībai. Nu, jāsaka, 1,6 gadi, piemēram, ir uh, E, nu, tāds, e, tāda valdības turpināmība. Tas arī nav tāds stabils attīstības punkts. Mums vajadzīgs tāda stabilitāte, turpināmība. Tas būtu patiešām demokrātiski. Nu, protams, ka tā zināmā mērā ir mūsu problēma, nenoliedzama no vienas puses. No otras puses, arī starptautiskā oligarhi nereti ietekmē mūs šai ziņā. Viņi vēlas tieši šīs jālvielas, šīs izaivielas. Un arī mūsu kaimiņi īpaši nevēlas, lai mēs radītu paši savu pievienoto vērtību, uzņēmēju darbību, rūpniecību. Nē, viņi labprāt tikai paņem no mums šīs izēvielas un viss. Un tāpēc mēs šobrīd cenšamies domāt par to, kā kopā ar Eiropas Savienību varētu tiešām īstenot sadarbību pie šiem jautājumiem, kādu atbalstu mēs varētu saņemt, lai šādā veidā virzītos uz priekšu ar ekonomikas uh, attīstību. Nu, tas, protams, sasauc ar līdzpriekšādātājs teikto. Mēs vēlamies, lai mūsu nākotne nestu līdz tādu lielāku drošību šai ziņā. Drošības ziņā, ekonomikas ziņā, drošību, stabilitāti vēlamies nodrošināt. Un te mums jābūt ļoti uzmanīgiem. ja mēs būsim ekonomiski spēcīgi, nu tad mēs arī jāsaka arī tālāk izvērst attīstību varam. Domāju, ka ar šīs dienas sarunām mēs varam nākt, nonākt pie jaunām idejām, jauniem priekšlikumiem. Nu, piemēram, varbūt, varbūt Eiropas Savienība varētu īstenot mums arī līdzīgu tādu kā maršalu plānu, par kādu šobrīd iet runa attiecībā, piemēram, uz Āfriku un ko savukārt piedzīvoja Eiropa pēc otrā pasaules kara. Mūsu abi lielie kaimiņi faktiski ir ar mums labās politiskās attiecībās, bet tik un tā, neskatoties uz to visu, jāsaka, sastopamies ar problēmām. Tas mums jāsaka godīgi mūsu demokrātiskiem draugiem no Eiropas Savienības šeit. Un jāsaka, jau kopš 90. gada jūs tiešām esat daudz mums palīdzējuši, bet es domāju, ka arī turpmāk tas mums, šis atbalsts būs vajadzīgs, lai mēs šo demokrātiju varētu noturēt. Bet, kā jau sāku, demokrātija ir uzplaukusi, bet ekonomika netik daudz. Nu, piemēram, mums ir vajadzīgi profesionāli kvalificēti strādnieki, nu, nu mazie vidēji uzņēmumi, kas gatavi būtu ar mums sadarboties 70%. 70% skolēnu, piemēram, eh, nu, dodas uz eh, universitātēm, bet tikai 20% iet uz kaut kādām arodapmācībām, bet mums ir vajadzīgs tieši tāda arodapmācība, tāds profesionālais, eh, profesionālās kvalifikācijas. Nu, te varbūt mm, faktiski Mongolijā ļoti daudz ir ķīniešu darba spēks, nu vai tad tas nozīmē veselīgu ekonomiku? Uh, Un tāpēc ceram, ka Eiropas Savienība varētu mums, piemēram, palīdzēt arī nodrošinot šādu arodu apmācību, um, tā lai varētu būt tādi sava amata meistari arī šeit, Mongolijā uz vietas. Nu, arī enerģijas problēmas, protams, ir jārisina. Protams, ka šai ziņā mēs ar tādām sastopamies bet reizēm tie ir tieši lielie uzņēmumi, kas eh, nu, izveid, izvērš savu darbību šeit valstī, bet neskatās uz eh, dabas aizsardzību. Ķīna, piemēram. Nu, piemēram, nereti Ķīna, piemēram, piekukuļo mūsu ministriju darbiniekus, lai viņiem nebūtu kaut kādas prasības jāievēro, un, eh, nu, visādi šādi liela pētījumi tiek viņu uzdevumos veikti, nenāk ar reāliem uh, rezultātiem. Viņi šais ministrijās īsteno savu ietekmi, un tad saka, nu jā, nu tad arī varam tarifus regulēt. Nu, un faktiski ir taču tādas jomas, kur ir enerģijas pārpalikums, un citur savukārt tas pietrūkst. Un nereti gan viens, gan otrs rada mums problēmas. Mēs eh, labprāt eh, šajā jomā attīstītos, bet ir vajadzīgi atbilstīgi pētījumi, rekomendācijas tā, lai darbību varētu uzlabot. Un tāpēc gribētu šodien izmantot šo iespēju, lai spēcinātu šīs draudzīgās saites lūk ar šo mūsu trešo lielo kaimiņu, kā mēs saucam Eiropas Savienību Tas, protams, attiecas arī uz ECB, arī tur esam saņēmuši atbalstu un cerams arī tālāk šo sadarbību varēsim vēl izvērst. Un, protams, ka Mēs jau neko nevaram um, šeit par jūsu austrumu kaimiņu teikt, bet, nu, jāsaka arī, saprotu, ka jums šis kaimiņš varbūt nepatīk, bet uh, mums tas ir tomēr arī ļoti svarīgs sadarbības uh, partners. Arī jūs nevarat tieši šo no, nu, robežu izvēlēties, tieši tāpat kā mēs, ne, bet mēs tomēr ļoti vēlamies sadarboties ar Eiropas Savienību un varbūt, ka tiešām ir tādas kaut kādas labas idejas par ekonomikas sadarbību, kā lūk šāds maršala plāns no Eiropas Savienības puses varbūt Trīs miljoni iedzīvotāji tikai mūs, mēs esam valstī, bet mums ir tik plašs kultūra vēsturiskais mantarvo, mantu, mantojums un izēvielas un kašmīrs, un tepat laikā iedzīvotāji ja dzīvo slikst, briesmīgā nabadzībā. Tas tiešām ir vienkārši briesmīgi. Mums ir jādomā par to, kā ekonomiku īstenot kopā ar Eiropas Savienību tā, kas ļautu uzlabot šo situāciju. Varbūt tiešām īsā laikā mēs varētu tā gūt spēku šai ziņā un Jo valsts tiešām ir ārkārtīgi nabadzīga. Cilvēki sastopas ar dažādām sociāla rakstura problēmām. Un par to runājuši mēs esam daudz, bet nevaram pavirzīties uz priekšu, jo jāsaka, ir visi šie uzņēmumi, kas ļaunprātīgi cilvēks izdomā, un tad nāk populisti, kas savukārt arī aizlai viņiem ausis, un jāsaka, Mongolijā, jā, šais nākamajās vēlēšanās mums pastāv reāli draudi, ka varētu nu, arī pie varas nākt populisti, un nu, es nezinu, vai tas pie kā labi var novest. Paldies! Thank you very much. Paldies. Es eh, domāju, ka šī ir tāda ļoti tiešām dziļa analīze no mūsu kolēģu puses. Vai kāds eh, cits vēl gribētu izteikties? Kāds kolēģis? Neviens acīm redzot. Varbūt, ka vēl kāds gribētu piedalīties šajā diskusijā. Jūs lūdzu. Jā, Eiropas parlamenta pārstāvi arī, jā, lūdzu, lūdzu. Jā, es atvainojos, neskatoties, ka nokavēju. Es, kad ierados ar kavēšanos, runāšu vācu valodā, ja drīkst. Jo jūs tik labi pats runājāt vācu valodā, bija ļoti iespaidot, un tāpēc arī pats, pat runāšu vāciski, vai jūs studējāt Vācijā? Jā, 20 gadus nodzīvoju Vācijā. Biju arī vēstnieks eh, Vācijā no Mongolijas. Bet jā, par šo arodu apmācību runājot, jā, tas daudzās Eiropas dalību valstīs arī diezgan problemātiska lieta. Jāsaka, varbūt pat lielāka problēma. Un mēs vienmēr par to lauzām galvas, domājam, kā tur ko varētu darīt, uzlabot, lai būtu šie profesionālie speciālisti. Nu, un jā, uh, Nu, arī Vācijā, piemēram, šāda problēma pastāv. Jūs droši vien jau zināt, ja jūs esat tik ilgi dzīvojis Vācijā, jūs droši vien zināt, ka šāda problēma tur pastāv. Varbūt jums pat pašam ir kādas labas domas, ko, ko darīt. Es ļoti atvainojos vēlreiz, ka es ierados ar kavēšanos un dzirdēju tikai jūsu uzstāšanās beigas, bet man patīk, ka jūs mūs saucat par kaimiņiem. Uh, Nu, jā, tiešām planēta jau katru brīdi kļūst, zemeslode kļūst ar katru brīdi mazāka, un, nu, dien, domāju, mums visus, vi, visiem viens otru vajadzētu uzskatīt par kaimiņiem. Un tad, protams, šo zemeslodi mēs tādā veidā varētu krietni labāk pārvaldīt eh, un um, apmainīties ar labu paraugu praksi un tā tālāk. Gribēju jums uzdot jautājumu. Jūs runājat par populistiem. Man interesē Lukas. Varbūt jūs par to runājāt, un es vienkārši to palaidu garām, jo nebija vēl šeit. Ķīna. Un šie, šie ķīniešu būsteni, vai tas arī ir tāds drauds, vai tāda ietekme no viņiem? Nu, ne tikai tāpēc, ka viņi sūta darba spēku pie jums, bet vai viņi ietekmē arī tīri politiku no Mongolijā, jeb nē? Ja jūs runājat par populistiem, nu, kas ir Krievijas politika, vai tie nav tādi populistiski spēki, arī tas mani interesē. Vai jūs izjūtat tādu politisku spiedienu, jeb tomēr netik ļoti? Uh, thank you. Uh, you are an, an ambassador also. Jā, jums, jūs un uh, vēstnieks vēl grib izteikties. Uh, jums pirmajam vārds. Jā, lūdzu, jā. Thank you very much. Um, I'm very grateful. Paldies. Uh, jā, man ir uh, prieks, ka uh, Arodapmācības jautājums eh, te ir likts uz galda, atzīstot eh, nepieciešamību eh, papildus atbalstam profesionālai izglītībai un apmācībai. Eiropas Savienība nolēma turpināt jau agrāk sniegto palīdzību, ko sniedz GZ un Vācijas valdība, paredzot programmu profesionālās eh, apmācības eh, jomā. Un jautājums par eh, šo profesionālās izglītības skolu beidzēju iespējām būt nodarbinātiem. Un šīs koledžas beidzēja nodarbinātības iespējām. Nu, tur nepieciešama tāda integrētāka pieeja saistībā ar visu koledžu reorganizāciju, jādomā par kvalitātes nodrošināšanu. Uh, tam visam ir eh, jābūt saistītam ar budžeta atbalstu, par ko arī tagad tiek eh, runāts eh, Eiropas Savienībā, Eiropas komisijā un Finanšu ministrijā, un tāpat arī darba un sociālo lietu ministrijā. Gribētu uh, informēt jūs, ka ir konkrēta darbība, kas ir apstiprināta. Mēs eh, turpināsim ar finansēšanas līgumu, un es ceru, ka ar nākamo gadu mēs arī sāksim eh, sniegt šo tiešā budžeta atbalsta operāciju, lai uzlabotu tieši šo profesionālo skolu beidzēju iespējas būt nodarbinātiem vietējā Mongolijas darba tirgu. It īpaši jomās, kuras nav saistīts ar kalnrūpniecības sektoru. Tā tad mēs gribam dot ieguldījumu, eh, lai radītu tādus labus apstākļus investoriem, lai viņi varētu strādāt citās jomās, ne tikai kalnrūpniecībā, un lai viņi vietējā mērogā varētu atrast eh, darbiniekus, tātad mēs strādājam pie šādas diversifikācijas. Es eh, atzīstu, ka jā, tā ir tāda nepieciešamība, un mēs kopīgi strādājam, veicam šo sagatavošanās darbu eh, starp Eiropas Savienības delegāciju un kolēģiem eh, galvenajā mītnē arī šeit, un tāpat arī Mongolijā finanšu ministrija pie tā strādā, un darba un sociālo lietu ministrija pie tā strādā, un ārlietu ministrija to visu koordinē Mongolijā. Tātad, lai mēs varētu šādā veidā arī realizēt partnerības un sadarbības līgumā paredzēto. Tas viss vēl ir procesā. Tā ka, jā, mums būs nepieciešams arī parlamenta deputātu atbalsts, lai īstenotu šo projektu, eh, konkrēt runājot pār šīs programmas eh, kontroli tālāku Nu, tur mums ir jādomā par pasākumiem ar starptautiskām organizācijām, kuras atrodas Ulambatorā, lai varētu nodrošināt vēl papildus kapacitātes stiprināšanu, lai varētu uzlabot arī šo izdevumu tēriņu kontroli un pārskatu. Vai jūs gribētu ko piebilst, lūdzu? Liels paldies par jūsu jautājumu un vērojumu. Jā, protams, tad, kad mēs uh, runājam par eh, profesionālu apmācību, valodu apmācību Mongolijā. Mongolija ir salīdzinoši jauna valsts. Apmēram 70% iedzīvotāju ir vecumā līdz 35 gadiem. Tā ka šādā ziņā mēs eh, mums ir vajadzīga ne tikai augstākā izglītība, bet arī arodapmācība. Āroda apmācības eh, jomā ir daudzas eh, tehniskās eh, profesionālās iestādes, kas atrodas ne tikai galvaspilsētā, bet arī ārpus Ulanbatoras, piemēram, provincēs. Tomēr apmācības kvalitāte nav, nu, teiksim, atbilstoši Eiropas eh, standartiem un līmenim, tā ka šai ziņā mums tik tiešām ir nepieciešama palīdzība no Eiropas Savienības, lai mēs varētu stiprināt kapacitāti šiem eh, studentiem, ne tikai studentiem, bet eh, arī varbūt mm, skolotājiem, pasniedzējiem. Varbūt te būtu kādas iespējas veidot kopīgus arod apmācības institūtus, tā varētu būt viena no iespējām, eh, kā paplašināt, eh, izvērst eh, sadarbību ar Eiropas sadar Savienību, jo Tad, kad mēs runājam par citiem sektoriem, tātad nekalnrūpniecību, teiksim, celtniecību, lauksaimniecību, tad šai sakarībā mums tik tiešām ir nepieciešami augsti apmācīti cilvēki, augstā līmenī apmācīti cilvēki. Bet cilvēki, kas ir apmācīti mūsu tehnikumos, Nu, bieži vien tas nav pietiekami augstā līmenī, un tieši tāpēc mums arī būtu nepieciešama kāda izvērstāka sadarbība ar Eiropas sadarb Savienību. Par Ķīnu. Jūs uzdevāt šo jautājumu, vai mēs saskatām Ķīnu kā draudu vai kā iespēju. Mēs uz, skatāmies uz Ķīnu no ekonomiskās eh, attīstības eh, izteiksmē, skatāmies uz to kā iespēju. Strateģiskās partnerības līgums eh, ar, līgu, ar, ar Ķīnu tika noslēgts tātad gan ar Ķīnu, gan ar Krieviju, tātad tie ir abi mūsu lielie kaimiņi. Un šai sakarībā ļoti draudzīgas saiknes ar Krieviju un Ķīnu, nu tas Šie, tās tiešām ir vienas no mūsu ār, ārlietu politikas prioritātēm Mongolijā. Un pat mūsu ārlietu politikas dokumentā pirmais teikums eh, jau pasaka, ka mums ir jātīsta vienlīdz eh, draudzīgas un eh, tādas auglīgas saiknes attiecības ar mūsu abiem kaimiņiem, un tad otrā rindkopā ir rakstīts eh, trešais kaimiņš, kas ir Vācija, teiksim, vai Eiropas Savienība vai mm, atsevišķas dalība valstis. Tā kā šajā ziņā, eh, jā, mums ir šī ļoti strateģiskā partnerība un sadarbība ar šiem lieliem kaimiņiem. Par politiskajām saiknēm vai diplomātiskajām saiknēm Mums ir eh, augstākā līmeņa attiecības, bet eh, ekonomisko sadarbību nepieciešams stiprināt, eh, nepieciešami tādi kopīgi labumi abām pusēm. Varbūt, ka jūs ieradāties vēlāk, es jau stāstīju par importu no Krievijas. Tad, kad mēs Tātad imports no Krievijas ir 90%, bet tāpat laikā mēs eksportējam uz Krieviju varbūt mazāk kā 10% no mūsu puses. Un runājot arī par precēm, mēs no Ķīnas eksportējam daudz un importējam samērā maz. Tā ka atkarība no Krievijas vai Ķīnas, tā ir diezgan liela, pamatīga, tāpēc uh, Mēs esam eh, vienīgā valsts, eh, kurai ir šī trešā kaimiņa politika. Neteikšu, ka Mongolijas geogrāfiskā atrašanās vieta tiek uzskatīta par eh, trūkumu, kaut gan mums nav piekļuve jūrai, mums ir piekļuve ļoti lieliem uh, tirgiem, miljārdi cilvēku dienvidos no mums un uh, simtiem miljonu uh, ziemeļos no mums, tā ka, nu, tas, es domāju, drīzāk ir uh, kaut kas pozitīvs mums. Un Ķīna ar ļoti ātro ekonomisko izaugsmi. Nu, iespējams, ka ir iespējas panākt Eiropas investīcijas Mongolijā, lai piekļūtu arī šiem diviem potenciālajiem tirgiem. Nu, varbūt šāda veida iespējas mums vajadzētu kopīgi papētīt, kā mēs varētu izmantot, teiksim, Mongoliju, lai izvērstu uh, savu ekonomisko sadarbību uz uh, abām šīm valstīm. Paldies! Tā, vēl vārds eh, Mongolijas delegācijas pārstāvim. Paldies! Arodu apmācība ir ārkārtīgi svarīga. 1921. gadā toreiz eh, nosūtījām pirmos jauniešus uz Vāciju, Franciju. 30 jaunieši uh, kas tur studēja, um, tad iepazinās ar Eiropas kultūru, ar Eiropas rūpniecību, ar arodapmācību tur, viņi kļuva par inženieriem un tā, tā, un tā tālāk. Viņi trīs gadus pavadījušais rietumu valstīs. Un tad pēc tam, uh, nu lūk, uh, atgriežoties uh, Mon Mongolijā, nu jā, viņu bija tikai 30. Un tāpēc Šī aroda apmācība, protams, mums palīdz lielā mērā, bet, nu, jāsaka, daudz arī neatgriežas. Tā kā tas toreiz bija. Jo, nu, tā jau gan mēdz teikt, ka labāk vienreiz redzēt, nekā simts tūkstošais dzirdēt. Un, ja, piemēram, rietum, ja, nu, ja rietumos šie jaunieši ir studējuši, redzējuši, kā tur ir riska, notiek tirgus ekonomika, kā darbojas kapitālisma ekonomika, kas notiek tur ar principiem, kādi principi, kādas mašinērijas, kādas tehnikas tur darbojas, nu tad pilnīgi, manuprāt, noteikti viņiem ir. viņiem vajadzētu saņemt šādu izglītību Eiropas Savienībā, un tad, kad viņi to ir redzējuši un tur pastrādājuši, tad viņiem vajadzētu nākt atpakaļ parasties un palīdzēt situācijā attīstīties šeit. Te, piemēram, ir tādas arodu skolas, kas tiek saņem atbalstu, bet tad, kad nonākam pie prakses, tad pietrūkst mašinērijas, pietrūkst uh, citu aprīkojumu, tās ir, visi ir novecojuši no 80. gadiem tikai palikuši. Un tad, tad, nu, lūk, tehniski nav tāda aprīkojuma. Nu, manuprāt, Eiropas Savienība varbūt šeit varētu šai ziņā palīdzēt. Nu, piemēram, arī vācu un angļu valodas apmācība varētu lieti noderēt. Un tā tā, lai būtu labas valodu prasmes, būtu labas arodskolas, un cilvēki, jā, varētu jauniešus sūtīt uz Eiropu, lai viņi gūstu pieredzi, un tad atgriežas atpakaļ izglītoti, labi meistari, kas var palīdzēt mums attīstīties Un tad kopīgi ar Eiropas Savienību mēs varam, piemēram, arī dibināt uzņēmumus, īstenot darbību kopā, eksporta industriju izvērst, preces eksportēt. Manuprāt, tas būtu ļoti nozīmīgi. Un Ķīna, jāsaka, no vienas puses gan piedāvā iespējas, gan arī rada šādu draudīgumu. Jā, tam mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Nu, Ķīna, protams, daudz ko atbalsta, bet Krievija un Ķīna – faktiski savā starpā cīnās par, vis, par visiem šiem resursiem. Nafta, gāze iet cauri šīs līnijas. Mēs esam arī tāds tranzīta valsts. Nu, protams, ka beigu beigās eh, nu, sadarbības rezultātā priekšrocības iegūt visas trīs puses. Nu, jāsaka, piemēram, preču transports no Mongolijas nereti prasa pāri pa 40 dienām, lai tās nonāk līdz Eiropai. Nu, protams, ka līdz Ķīnai un Krievijai šis laika periods ir krietni īsāks. Nu, jā, es nezinu, varbūt arī tāda nepietiekama interese no Eiropas Savienības puses. Tad pārsvarā tikai vārdos paliek šī interese. Nu, tā tad, lūk, ekonomiski es domāju, ka iespējas būtu ļoti plašas attīstībai. Jo Eiropas Savienībai taču ir šīs prasmes un novatorisms. Jūs varētu to eksportēt uz Mongoliju, un tad mēs varētu to tālāk eksportēt šīs pievienotās vērtības preces uz Krieviju un Ķīnu. Um, thank you very much indeed. Liels paldies! Man vajag aizstāt priekšsēdētājs kādu brītiņu kas, eh, jāsaka, pārsteidz mani pašu, bet mēs noteikti tiksim galā ar ļoti labo sekretariātu palīdzību. Tā tad es atnācu ne tikai ar nokavēšanos, bet es centīšos arī kā priekšsēdētāji rīkoties korekti. Tagad mēs pārējām pie piektā darba kārtības jautājuma un tā ir reģionālā sadarbība un Mongolijas un Eiropas Savienības eh, lomas eh, Āzijā un saistībā ar kaimiņu valstīm. Īpašu uzsvaru liekot uz drošību, vides eh, problemātiku un savienojamību. Es saprotu, ka jūs prezentēsiet mums informāciju šajos jautājumos. Lielas paldies! Uh, thank you very much, and it is. Uh, liels paldies, un jā, ir liels uh, prieks, ka uh, man šeit blakus sēž uh, vēl viena dāma. Protams, nevar teikt, ka mm, būtu kā bijis sliktāk, ka, ka blakus sēž vīrieši kāds priekšsādātājs, bet tomēr sieviešu kompānija. Tātad par reģionālo sadarbību un Mongolijas lomu un Eiropas Savienības lomu Centrālajā Āzijā saiknēs ar citām valstīm. Kā jau tas ir atspūgļots mūsu ārlietu nostājā un citos dokumentos, Mongolija, e, Mongolijai ir mierpilna e, ārējā politika, un e, mēs nodrošinam tālāku draudzīgu attiecību veicināšanu un eh, sadarbību tirzniecībā, ekonomikā, kultūrā un citās jomās ar citām valstīm. Un eh, šī politika stiprina valsts eh, situāciju, prestižu starptautiskā izteiksmē. Mēs vienmēr eh, pastāvam par eh, Mongolijas iedzīvotāju un uzņēmumu interesēm, cenšoties uzlabot eh, pilsoņu tiesības ceļot ārzemēs un veicināt šo Mongolijas projektu tā izvēršanu pasaulē. 2019. gads izrādās ir bijis ļoti aktīvs gads Mongolijai ārlietu jomā. Mongolija uzņēma augsta līmeņa starp reģionālo konferenci par uh, Um, vardarbīgā ekstrēmistu un radikalizācijas izplatību un pret terorismu. Un uh, tāpat bija Āzijas budistu konference, uh, lai atbalstītu mieru. Tas notika jūnijā. Vairāk kā 180 līdzdalībnieki no Eiropas un Āzijas apmeklēja konferenci. Un tā bija kolosāla iespēja Mongolijai dalīties pieredzē un mācīties no mūsu partneriem, kā cīnīties pret terorismu. Priekšsādātājs kundze, Jūs eh, tā pasteidzāties, eh, jau jautājāt par mūsu saiknēm un attiecībām ar Ķīnu un Krieviju, bet nu, šeit es gribu arī atgādināt un piebilst, ka Krievija un Ķīna ir mūsu galvenās prioritātes eh, Mongolijas ārlietu politikā. Un mēs tik tiešām saskatām šīs valsts kā iespējas, lai stiprinātu mūsu ekonomiskās saiknes. Geogrāfiskās atrašanās vietas ziņā Mongoliju Eh, reizēm uzskata, ka mēs esam tādā kā apdalītā pozīcijā, mazāk izdevīgā pozīcijā, jo mums nav piekļuva jūrai, bet mūsu premjers mēdz teikt, ka mums ir eh, miljoniem eh, cilvēku jūra apkārtā, tad ne jūra kā jūra, bet mums ir vesela ļaužu jūra, cilvēku jūra apkārt. Tā kā es domāju, ka tā ir priekšrocība. Tātad cilvēku okeāns. Lai pārvarētu problēmas ar augstajām transporta izmaksām un vāju transporta infrastruktūru, mēs šobrīd sadarbojamies ar saviem kolē, um, kaimiņiem, lai strādātu pie transporta infrastruktūras. Um, Mongolija ir izveidojusi, noslēgusi um, nolīgumus par uh, kravu pārvadāšanu un Ķīnu eh, pa dzelzceļu. Um, tātad, eh, un eh, mēs meklējam iespējas izma, izmantot Krievijas ostas tālajos austrumos, lai varētu nodrošināt tranzītu transportu. Runājot par tālāku sadarbību, jāsaka, ar Krieviju Eh, jā, varētu būt eh, tikt izveidota īpaša ekonomiskā zona, trīspusējā sadarbība mums atvērtu iespējas īstenot eh, liela apmēra projekts, piemēram, infrastruktūras projekts, mm, enerģētikas projektus, arī varbūt pat kalnrūpniecības un projekts, tāpat arī brīvas tiesniecības zonas un uh, Kādreiz uh, pastāvēja zīda ceļš, un uh, tagad ir uh, eh, prezidenta Šiģimpina iniciatīva, viena josla, viens ceļš, lai izveidotu ekonomisko brīvzonu. Nu, tā tad mēs ekonomiski saskatām, ka tā ir iespēja Mongolijai attīstīt, attīstīties kopā ar šiem diviem kaimiņiem. par eh, Eirāzijas ekonomisko sa eh, savienību vai kā lai mēs pārvaram šo ieslēgtību, mums nav piekļuve okeānam, kā mums labāk piekļūt pasaules tirgiem un kā veidot eh, pozitīvāku eksporta vidi. Mēs esam uzsākuši šo ekonomiskās integrācijas procesu un Mongolijas valdība ir noslēgusi ekonomiskās partnerības līgumu ar Japānu. Un tā bija pati pirmā vienošanās, kas dod iespēju Mongolijai atvērties eh, un piekļūt Japānas tirgum ne tikai investīciju ziņā, bet eh, runājot arī par tirzniecību. Un, mm, Šis eh, partnerības un sadarbības līgums ir tāds ļoti mm, visaptverošs dokuments. To mēs noslēdzām ar Japānas pusi. Un vēl ir ārvalstu investīciju veicināšanas un aizsardzības līgums, ko mēs parakstījām ar Kanādu. Un arī tas eh, dod eh, diezgan eh, tādas krietnas iespējas investīcijām, lai atvērtu Mongolijas tirgu Kanādas investoriem. Tāpat Eh, šobrīd strādājam pie brīvās tirdzniecības eh, nolīguma ar eh, Korejas Tautas Republiku un sadarbojamies arī ar Eirāzijas ekonomisko savienību. Tā ka mm, Mongolija vēlas būt integrēta globālajos integrēšanās procesos, un mums ir daudz svarīgāk būt integrētiem dažādās tātad politiskās un citās jomās un tīklos. Mēs redzam, ka šī Eirāzijas ekonomiskā savienība Mongolijai dos iespējas izmantot dažādus eh, pozitīvos eh, faktorus ekonomiskā, eh, humānā, politiskā, visādās ziņās. Un bez tam ir eh, vēl viens reģionālās sadarbības līgums eh, Šankais eh, sadarbības organizācija. Mēs esam kļuvuši par novērotāju jau kopš 2004. gada šajā organizācijā un uh, Mēs joprojām saglabājam eh, novērotāju statusu. Bija mm, Bija politiķi, kas teica, ka mēs varētu kļūt par uh, locekli Šanhais eh, sadarbības organizācijā, bet tas neīstenojās, jo uh, Tas ir jāpārunā Nacionālā drošības padomē, un Nacionālā drošības padome 2004. gadā pateica, ka mēs labāk saglabāsim tomēr šo novērotāju statusu. Tā kā šķiet eh, tik tālu par reģionālo sadarbību, par drošības jautājumiem mūsu reģionā. Mēs jūtamies kā atbildīgs loceklis starptautiskajā valstu kopumā, un mēs veicam darbības, lai strādātu pie tādiem ļoti izaicinošiem jautājumiem reģionālā un starp tautiskā mērogā. Piemēram, runājot par masu iznīcināšanas līdzekļu ieroču neizplatīšanu, tāpat cīnoties pret organizēto noziedzību, terorismu, tāpat piedalāmies eh, dažādos eh, ANO un citās eh, mieru uzturēšanas operācijās. Jūs varbūt zinat, ka drošības jautājums Ziemeļa Austrumāzijā ir ārkārtīgi svarīgi. Ne tikai Mongolijai, bet arī šim reģionam un Āzijai kopumā. Un Un tieši šī iemesla pēc mēs izveidojam Ulanbatoras dialogu, dialogu sanāksmi, kurā mēs cenšamies nodrošināt platformu dialogam ar visiem reģioniem, lai um, mums būtu šī savstarpējā uzticība un sapratne visās uh, savstarpēju un trišu jomās. Balistiskās raķetes, eh, piemēram, Mongolija aktīvi eh, piedalās, ir aktīvs partners, lai nodrošinātu mieru ne tikai šajā reģionā, bet pasaulē. Runājot par attiecībām ar Ziemeļa Atlantijas eh, līguma organizāciju NATO, uh, Mongolija ir eh, viena no lielākajiem ieguldītājiem ANO mieru uzturēšanas eh, operācijās mūsu eh, militārie spēki arī darbojas dažādās militārās misijās jau kopš 2009. gada mums ir militārais personāls Afganistānā un Rietumu Sahārā, Kongo, Dienvidu Sudānā. Vairāk kā 16 tūkstoši mongoļu mieru uzturētāji ir eh, darbojušies dažādās misijās eh, visur pasaulē. Un Mongolija ir eh, 26. lielākais eh, nu, tāds, ieguldītājs eh, šajās eh, mieru uzturēšanas operācijās. Okay. Yeah. Thank, thank you very much. Liels paldies! Ārkārtīgi svarīgi, ka saprotam nedaudz, kāda ir šī problēma jautājumi. Nu, piemēram, man jāatvainojas, bet man nebija nekādas pat uh, nojausmas par to, ka jums ir lūk arī mienu uzturēšanas spēki, spēki NATO ietvaros citās valstīs. Eirāzijas um, ekonomiskā savienība ir milzīgs um, problēma jautājums. Kāds vēlas ko pieminēt, piemetināt? Ja ne, tad mēs varētu pāriet pie nākamā jautājuma. Es atvainojos, bet man liekas, ka mēs mazliet sākam iekavēt laika ziņā atvēlēto laiku. Sākam izjust laika spiedienu. Jo pēc kāda brīža tūkiem būs tomēr jādodas prom. Un tāpēc mēs gribētu dzirdēt, kas jums sakāms par nākamo lietu. Kas ir arī ārkārtīgi sarežģīts jautājums, sarežģīts daudzām valstīm pasaulē, ne jau tikai Mongolijai. Mums vajadzētu runāt par cilvēku attīstību, cilvēces attīstību, tur runāt par izglītību un tā tālāk. Mēs zinām, ka šai ziņā sastopaties arī Mongolijā ar plašām problēmām, tieši tāpat kā tas ir daudzās citās pasaules valstīs. Nu, tās ir tādas mūsu kopējās bažas, kas šeit, ja, nu, piemēram, ja runājam par narkomāniju, bērniem, kas dzīvo zielām, nu, šādā aspektā paraugoties, kāda ir jūsu perspektīva rīcības, ko jūs darat šai ziņā? Nu, varbūt, kas ir tās lietas, kur mēs varam kaut ko palīdzēt? Kurš no jums vēlas runāt par šo jautājumu? Lūdzu, došu tad jums arī vārdu. Paldies, Kočis kundze! Mongolija tika iet, kļuva par daļu no cilvēktiesību padomas 2015. gadā. 70. ANO ģenerāla asamblējā. Mēs esam viens no 193 ANO valstīm, bija 172 um, locekļi, kas nobalsoja par Mongoliju. Nu, tātad savā ziņā Mongolija tiešām var sevi uzskatīt par tādu, diez, tādu valsti, kam ir diezgan liela teikšana cilvēku tiesībās. Turklāt, kā daļa no cilvēku tiesību padomes, 2016. un 18. gadā Mongolija pievērsās daudziem svarīgiem jautājumiem, kā piemēram dzimuma līdztiesība, sieviešu tiesība aizsardzība, bērnu tiesība aizsardzība, invalīdu tiesības, tāpat arī cīņa pret uh, cilvēku tirzniecība, pret um, uz rasi balstītu diskrimināciju, um, atteikšanās no nāves soda, piemēram, bija viens no mūsu būtiskākajiem sasniegumiem šai ziņā. Uh, Tāpat arī runas brīvības veicināšana, pulcēšanās brīvības veicināšana. Ir šobrīd trešais dialogs par cilvēku tiesībām starp Mongoliju un Eiropas Savienību. Tas notika pavisam nesen, šī gada jūnijā, Ulambatorā. Un mēs priecājamies, ka abas puses šo sarunu laikā vienojās, ka jāturpina tālāk aizstāvēt bērnu tiesības un uh, jāaizsargā cilvēktiesības visos iespējamos veidos. Turklāt šogad saņēmām arī divus, trīs apmeklējumus no ANO. Īpašā mm, pārstāvja cilvēktiesību jautājumos. Pie mums ieradās cilvēks, kas atbildīgs par cilvēktiesību aizsardzību, akt, atsardzības aktīvistiem. Īpaša uzstāšanās notika parlamenta plenāra sesijā. Apspriedām ļoti daudzus jautājumus, piemēram, par nu, šo konvenciju pret spīdzināšanu, spīdzināšanas izskaušana un sieviešu diskriminācijas izskaušana. Un pirms divām nedēļām savukārt kopā ar Eiropas Savienības atbalstu īstenojām Nacionālo konsultatīvo sanāksmi, piemēram, par seksuālas vardarbības apkarošanu un jebkādas vardarbības apkarošanu darba vietā. Nu, lūk, tādas veiksmīgas nacionālās konsultācijas noritēja, un tā visa rezultātā īstenosim grozījumus darba tiesībās, kā arī krimināla kodeksā. Tāpat arī noteiksim administratīvo sodu noteikumus šai ziņā. Tāpat arī nulles līmeņa iecietība pret jebkāda veida dzimumu vardarbību. Ļoti daudz, kas tika paveikts tieši arī bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Šī parlamenta darbības laikā. Jo mēs te ar kolēģi bijām tās, kas bija par iniciatoriem šāda veida projektiem. Piec reiz palielinājām budžetu bērnu aizsardzības jautājumiem 2018. gadam un 2019. gadā. Šis budžets bija pat astoņu reižu lielāks. Kas attiecas uz preses brīvību, plašsaziņas līdzekļiem tātad. Mums šeit ir tāda ļoti brīva vide visiem sociālajiem tīkliem un plašsaziņas līdzekļiem, un šobrīd strādājam pie starptautiskās cilvēktiesību komisijas tiesību aktiem. Es vadu darba grupu. Nu, tā tad lūk, iestrādājam grozījumus šai cilvēktiesību komisijas tiesību aktā. Un ja mūsu ārlietu ministrs iesniegt likumu par tiesību, cilvēktiesību aktīvistiem, tad parlaments sesijā mēs to izskatīsim. Nu, lūk. Tik daudz par cilvēktiesību jautājumiem. Un citas starpā atkārtošu, šķiet, ka to jau teicu pirms tam, Eiropas Savienība tiešām ir tāds veselīgs ietekmes avots, jo viņi atzīst un uh, uzmundrina tos, kas darbojas kā tādi cilvēktiesību aizstāvji. Nu, piemēram, esam. Šādā veidā varēšu viņus arī uzmundrināt. Like to... Man tāds sajūta, ka arī vēstniekam gribas ko pieminēt, vai tā ir? Par cilvēktiesībām? Nē? An... Uh, Nē, tas bija tik visaptvarošs stāstījums un prezentācija, ka es domāju, ka mums nav nekas vairs šeit jāsaka. Tiešām tas tāds, manuprāt, visauglīgākais sadarbības um, loks. Cilvēktiesību dialogs tiešām brisinās ļoti labi ņemām vērā, protams, arī šīs prioritātes bērnu tiesības, žurnālistu tiesības un tā tālāk. Šobrīd īstenojam šāda veida rekomendācijas un prasības. Daram to īstenošanas programmas ietvaros, um, īstenojot Eiropas uh, demokratijas un cilvēktiesību instrumenta rekomendācijas. Pieci projekti piešķirti dažādiem NVO Mongolijā divas prioritatīvās jomas saistītas tieši ar bērniem, bērnu tiesībām un vardarbības apkarošanu pret bērniem, tāpat arī uzņēmējdarbību un cilvēktiesības. Tur, strā, mm, tur šī starptautiskā cilvēktiesība komiteja īpaši pievēršas, piemēram, lopkopiem, lopkopju asistentu tiesībām. Tad mm, par žurnālistiem projekts šobrīd tiek gatavots ārpolitikas instruments tātad nākotnē Kā jūs redzat, lēmumi tiek pieņemti. Nu, un cilvēktiesību dialogu laikā pieņemtais tika apstiprināts, tiek tagad likts lietā, īstenots praksē, saskaņā, protams, arī ar attiecīgo finanšu regulu un Eiropas demokrātijas un cilvēktiesības instrumentu prasībām. Um, that... Jūs uzsvērāt, ka jums vairs nav nāves soda, vai tā ir? Bet es tomēr dzirdēju, ka pastāv diskusijas par iespējamu nāves soda atjaunošanu, vai tā ir taisnība? Un dzirdēju, ka šādas runas pastāv. Es ceru, ka tas tā nav tomēr. Nē, nē. Nē, nē, nav, ne, tas nav, atjaun, nav atjaunots nāves sods. Ziniet, krimināla kodeks pašreizējais pastāv jau no 2002. gada, un tur bija nāves sots. Un pēc tam mēs to grozījām. Tas šeit bija 2015. gadā, un tur nāves soda mm, atteicāmies. Tāpat arī bija plaši grozījumi krimināla kodeksā 2016. gadā. Šķiet, ka 17. gada sāk, sākumā stājās tas spēkā. Un tur šāda veida jautājumi arī netika nekādā veidā aiztikti. Nu, tātad, nē, nē, krimināla kodeksā nāves soda nav. No, was, uh... Bet, eh, nu, tad arī esam cerams arī negrasēties to atkal ieviest. Bija viens mums prezidents, kas nereiz kādā nacionālā konsultācijas procesā pieminēja šo jautājumu bet nu, tas lemīgā kārtā netika nekur tālāk pavirzīts. Nu tā tad, jā, nu tad varam uz jums paļauties šajā ziņā. Vai es vēl varu uzdot arī jautājumu? Izmantošu faktu, ka mūsu šeit nav tik daudz un var uzdot jautājumus. Un ka šeit ir tik kompetentas personas šeit ap mani. Jūs runājāt par tiesību aktu par cilvēktiesību aktīvistiem, vai tas tāds īpašs likums? Um, Jā, tieši tā arī ir. Tas ir tāds īpašs likums. UN... Uh, Un pie mums ieradās ANO īpašais ziņotājs, vēstnieks. Un runājam par cilvēktiesību aktīvistiem. Lielākoties tur, piemēram, tiek runāts par tādiem jautājumiem, Many... kā trauksmes cēlājiem un to, ka NVO tiek iesaistīta cilvēktiesību aizsardzības jautājumos. Mūsu ārlietu ministrs to visu, tā teikt, rosināja. Un šo likumu šķiet apspri, vajadzēja apspriest parlamentā, bet tas tomēr tā nenotika jo valdība to tajā brīdī neatbalstīja. Nu, tātad, kā saprotu, tad situācija ar NVO arī ir aktuāla. Un šis jaunais likums par NVO arī, vai ne? Cik tā ir saprotu, ka nav šajā jomā nekāda plāna konkrēts. Es vienmēr esmu ļoti uh, nobažījušies, ja tiek mainīta likuma attiecībā uz NVO, īpaši tādiem, kas nodarbojas ar cilvēktiesību aizsardzību un ja izpauž, piemēram, kritiku valdībai un tā tālāk. Šeit Eiropā mēs šo, šādu kritiku uzskatām par konstruktīvu arī valdības ziņā nu, no šāda veida sociālām kustībām vai NVO. Uh, Es pati esmu polieta, un polijā situācija ir ļoti sarežģīta. Ļoti sarežģīts likums šobrīd tiek paredzēts attiecībā uz NVO, kam būs ļoti bēdīgi rezultāti demokrā uz demokrātiju. Un um, NVO rīcība tiks ierobežota, pārāk liela kontrola pār tiem tiks īstenota. Es vienkārši gribēju jautāt, kāda ir jūsu attieksme pret to visu, jo cik tālu mēs saprotam, tad tiek paredzēts, tiek plānots pieņemt jaunu likumprojektu, vai ne tā? Es jāsaka, ne pirmo reizi dzirdu par šādām bažām, jā, e, tika pausts, kas līdzīgs arī iepriekš. Es pati darbojos cilvēktiesību apakškomitejā. Un ja šis eh, tiesība akts tiktu ierosināts, tad jāsaka, pirmām kārtām tas nonāktu pie manis un var jums apliecināt, ka tā tad tomēr šobrīd nav. Nu, varbūt, ka kaut kādas diskusijas var, var norisināties, bet, vai norisinās, bet katrā ziņā ne parlamentā, to var jums apliecināt. Mm, tātad šobrīd tieslietu ministre ir reģistrējusi 18 tūkstoši NVO, 18 tūkstošus. 000 kas salīdzinoši ar Mongolijas eh, nu, iedzīvotāju skaitu faktiski ir pat pārāk liels skaitlis. Bet, nu, protams, ka no tiem savukārt aktīvi, daži darbojas ļoti aktīvi, bet eh, nu, to nav daudz. Bet tie, kas darbojas aktīvi, tie tiešām veic lielisku darbu. Nu, godīgi sakot, man liekas, ka nekad nav par daudz NVO, jo aktīva pilsoniskā sabiedrība ir ir kaut kas ļoti vērtīgs. Tas ir pats vērtīgākais, kas var būt. Vienmēr ir papildus vieta pilsoniskajai sabiedrībai. Un, ja šis jautājums ir jūsu rokās, tad esmu pārliecināts, ka tas ir labās rokās. Labprāt turpinātu ar jums uzturēt kontaktus, jo jāsaka, šis jautājums, nu, ir daļa no manas ikdienas dzīves. Tātad NVO, esmu politiķa, bet faktiski esmu arī NVO Uh, unfortunately, we have to pass to the next point, but we will have other occasions to meet. Um... Un tātad. Nu, tad uh, situācija ar ES Mongolijas un sabiedrību un ES un Mongolijas partnerības un sadarbības nolīguma izvērtēšana šķiet jau tika noklāta, vai ne tā, vai ir kas steidzams, ko vēlties piemetināt tam visam? Ja mēs labprāt drīz šo darbu beigtu. Bet, ja jūs ko steidzam vēlties vēl pieminēt, pieminēt tad sakiet. Gribu pieminēt vienu lietu pavisam īstu, tad svarīgu tēmu, respektīvi vīzu atvieglošanas režīms. Nu, tas nodrošina kontaktus starp cilvēkiem, attiecības, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mums ir ļoti labas politiskās, diplomātiskās attiecības. Uh, un tā tālāk, bet godīgi sakot, mēs būtu draugi, ir ārkārtīgi svarīgi atvieglot arī vīzu režīmus. Tādā veidā mēs varētu veicināt arī ekonomikas un investīciju priekšrocības, bet nodrošināt tādu vispārīgu attie, attīstību šai, šīm divpusējām attiecībām. Tāpēc Mongolijas eh, puse eh, vēlas mm, īstenot lūk šādu vīzu atvieglošanas režīmu starp ES un Mongoliju. Sākotnējā tehniskā sanāksme jau ir notikusi. Uh, Tā notika 19. gada sākumā. Un mēs, protams, vēlamies parakstīt arī atpakaļuzņemšanas nolīgumu, tikko, parakst, tikko būs parakstīts šis vīzu atvieglošanas uh, nolikums, jeb režīms. Nu, un tad, attiecīgi, prioritārs grupa, protams, šai ziņā būtu tieši Eiropas Savienība. Šīs grupas atbilst arī efektīvai partnerības un sadarbības nolīguma īstenošanai. Nu, piemēram, mēs varētu uh, piedāvāt prioritīvu attieksmi uzņēmējiem, kas eh, īsteno sadarbību starp ES un Mongoliju, vai piedāvāt plašākas iespējas akadēmiķiem, pētniekiem, studentiem, kas vēlas ceļot mm, un apmainīties. Un tas attiektos, protams, arī uz arodu apmācību. People people. Eh, jā, eh, mans dēls arī, mm, nu pat brīvdienās bija Mongolijā, tā ka jā. Yeah un atbrauca mājās ar kolosāliem iespējiem. Un, un mans brālēns māca polo kaz, eh, Mongolijā. Un arvien vairāk, man liekas, veidojas un būs šie personīgie kontakti, bet eh, es saprotu, ka mums ļoti steidzam ir jāpāriet pie astotā uh, darba kārtības eh, jautājuma un vai man nolasīt, vai kāds uz to atsauksies. Tā tad man ir teikts, ka man ir jānolas teksts, kas man ir priekšā atvainojas, bet es tie aizstāvu savu kolēģi, kurš nav klāt. Tā tad astotais darba kārtības jautājums ir. Eh, Eiropas Savienības un Mongolijas starp parlamentārās eh, sadarbības pastiprināšana un Eiropas Savienības un Mongolijas parlamentārās sadarbības komitejas izveidošana. Iepriekšējā starpparlamentārā sanāksme notika 2018. gada septembrī Olambatorā, un abas puses konstatēja ar nožēlu, ka Eiropas Savienības un Mongolijas partnerības sadarbības līgumā nav norma pār star, parlamentāro attiecību tādu oficializēšanu, un abas pauda vēlmi labot šo lietu izveidojot Eiropas Savienības Mongolijas parlamentāros sadarbības komiteju, saīsinājums PCC, atbilstoši normām, kāda ir līdzīgos līgumos, kas noslēgts starp Eiropas Savienību un citām valstīm. Bet, diemžēl, īstenošanas noteikumos nav nekāda norma, uh, Eh, šīs eh, starpparlamentārās attiecības nolikt kādā citā statusā, un tāpēc, trūkstot eh, atbilstošam juridiskam pamatam, tas jādara ar iekšēju lēmumu palīdzību attiecīgajās struktūrās abos parlamentos, tātad gan Eiropas parlamentā un COP. Tātad Eiropas parlamenta līdzpriekšsēdētājs ir ļoti iesaistījies šajos procesos, un es, kā aizstājēja, priekšsēdētāja aizstājēja, gribētu dot tagad vārdu Mongolijas līdz eh, priekšsēdētājai šajā delegācijā. Man šķiet, ka tā esat jūs atkal. So maybe we would, uh, if we practice, Eh, varbūt, ka mums jā, ar šāda mehānismu palīdzību ir jāmēģina stiprināt sadarbības starp Eiropas parlamentu un eh, Mongolijas parlamentu, un mēs katrā ziņā būtu ļoti vēlmes pilni turpināt šādas sarunas. That means also that Tas nozīmē, ka mums ir jāturpina šis jautājums, jāturpina tālākas apmaiņas, varbūt ne ceturtdienas pēcpusdienās, jo ir diezgan grūti panākt, lai deputāti būtu klāt. Jā, tāda ir gan parlamenta noteikumi, jā, tas padara šo situāciju nedaudz sarežģītu, bet eh, labi, vismaz es noteikti piedalīšos. Vai šeit mēs pabeidzam šo jautājumu? Jā, un tagad nākošā sanāksme. Nākošā sanāksme notiks jūsu valstī. Tā man te ir rakstīts atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem šai sadarbībai, un tas ir ļoti aizraujoši es te redzu ierosinājumu tātad rīkot šos tikšanos 2020. gada otrajā pusē, bet es domāju, ka par konkrētu datumu visticamāk eh, mēs tad vienosimies kopīgi, mēs tad diskutēsim un eh, nu, notikumu gaitā tad lemsim par to un vienosimies. parlaments ar jums varēs diskutēt par šiem jautājumiem. Cienījamie kolēģi, mums ir jābeidz, tāpēc, ka televīzijas studijā jūs tiekat gaidīti pulksten 5.4.30, tā es saprotu. Tā kā jūs tagad dosieties uz eh, televīzijas eh, studiju, jums ir ļoti noslogots darba grafiks. Liels paldies! Paldies par šo sanāksmi. Man, eh, es tiešām gūvu milzīgu informācijas apjomu un paldies jums par ļoti tādu sirsnīgu viedokļu apmaiņu un gaidam nākošo tikšanos Mongolijā. Un varbūt nākošreiz ne tikai jūsu dēls un ne tikai jūsu brālēni būs priecīgi par Mongolijā pavadīto laiku. Mans dēls atbrauca tik iepriecināts, tik iespaidos no Mongolijas, ka es domāju, ka daudzi viņa draugi nākamvasar dosies uz turieni. Lielas paldies!